ko piebilst pie tā nav. Līdz ar to uh, uzskatām protokolu par apstiprinātu. Es saņēmu uh, padomes uh, um, uh,